Nākamais punkts darba kārtībā ir mutiskais jautājums par kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Uh, Niklsona kungs uh, nav šeit klāt, tādēļ vispirms došu vārdu Daisa kungam lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Komisārs Šiolos, es priecājos, ka jūs šodien esat klāt un varat atbildēt uz mūsu jautājumu. Eiropas parlaments 18. maijā ar lielu vairākumu pieņēma rezolūciju par kopējo lauksaimniecības politiku, par tās vienkāršošanu. Protams, ka mm, nav jūsu iespējās bijis līdz šim šo rezolūciju īstenot Tomēr es vēlētos jūs lūgt, lai veicot lauksaimniecības politikas pārorientāciju, pieturētos uh, pie ieteikumiem, kas ir minēti šajā rezolūcijā. Tomēr man ir jāiepilina darba spiliens šajā mucā, jo man bija gara saruna ar lauksaimniekiem, un lauksaimnieki man pauda bāžas, ka viņu priekšlikumu, kuru jūs esat padarījuši par savu pirmo pīlāru, uh, ne tikai mazinās birokrātiju, bet vēl to paplašinās. Siolas eh, kungs, ne katrai, eh, ne par katru birokrātiju, birokrātijas izpausmi var vainot Eiropas eh, Savienību. Liela daļa atbildības ir jāuzņemas dalību valstīm, un tāpēc es vēlētos, lai mēs pārskatot uh, kopējo lauksaimniecības politiku, reķi, reķinātos, lai to būtu iespējams realizēt ar iespējami mazāku birokrātisko slogu un uh, lai lauksaimnieki varētu veltīt lielāko daļu sava laika lauksaimniecības produktu ražošanai, nevis vispirms uh, viņiem būtu jālasa likuma tekstos, kas viņiem šajā darbā ir jāievēro. KLP politikas jomā lauksaimnieki saskarās ar ļoti daudzām prasībām un ierobežojumiem. Protams, komisāra kungs, ka jūs nesat par to atbald, atbald, atbildīgs, tomēr jūsu ziņā ir kļūt par pirmo komisāru, lai tad, kad jūs uh, atkāpsieties vai pametīsiet šo amatu, jūs uh, varētu teikt, ka birokrātija ir mazinājusies, nevis pieaugusi. Uh, Es vēlētos, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu atrast uh, risinājumu un sasniegt šo mērķi. Paldies, un pašlaik dod vārdu otriem vā, autoram Lajankungam. Paldies, priekšētāji. Man liels prieks, ka arī komisāra kungs ir kopā ar mums. Pilnīgi skaidrs, ka vienkāršojot kalpē un mazinot birokrātiju, tas ir galvenais mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt, jo katrā ziņā Skotijā uh, Daudzi lauksaimniecīgi ļoti dusmīgi par šo demokrātijas kalnu, un viņiem ir tik arī sankcijas sistēma. Valsts nauda, protams, ir jātērē ļoti saprātīgi un arī jāuzrauga, un mēs jau to neapstrīdam, bet trūks proporcionalitāte šajā sistēma, sistēmā ar sankcijām gan dalībvalstu līmenī, gan arī lauksaimnieku līmenī, un tas noteikti ir jārisina reformas laikā. Skotijā augstsaimnieki šobrīd tiek sodīti par nelielām kļūdām ar ļoti milzīgām soda naudām. Kopš maija ir notikuši ļoti daudz inspekcijas un smagi sodi tiek piespriestri. Skotijas valdība, diemžēl, komisāra kungs valdo vaino jūs par eh, to, ka tik ievērojami tiek palielināts inspekciju skaits un sodu apmēri. Vēl viens skaidrojums varētu būt tāds, ka Eiropas Savienības auditori un komisijas auditori, kuri ierodas Skotijā un ieradās arī oktobrī un novembrī, iespējams, ka Skotijas valdība nedaudz sāka panikot un milzīgās soda naudas un drakoniskie sodi, kas ir uzlikti pēdējo 3-4 mēnešu laikā, norāda uz to, ka ne viss ir pareizi tad, kad auditori ierodās Skotijā un veic savus inspekcijas. Mēs arī skatāmies uz kolēģiem Ziemeļ. Irijā no Nikolsona kungs arī varētu šo to patesta, pastāstīt un informēt par to, kā viņu valdība rīkojās, jo viņi tagad ir milzīgs sots par konkrētām darbībām. Un Es vēlējos uzzināt, vai savā noslēguma runā jūs varētu papriet, noprecizēt, vai jūs esat atbildīgs par drakonisko režīmu, kas uzliks Skotijai. Un kad mēs varēsim uh, saņemt informāciju par inspekcijām, kas notika oktobrī un novembrī. Paldies! Paldies! Nikolson kungs! Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atvainoties, jo parasti es nekavējos, kad man ir jārunā. Es vēlreiz par to atvainojos. Es domāju, ka parlamentārieši zina, ka eh, mana kolēģa ziņojums par eh, KLP vienkāršošanu tika pieņemts eh, parlamentā pagā maijā. Un jāsaka, šī sistēma ir kļuvusi pārāk smagnēja un birokrātiska lauksaimniekiem, un tā eh, atņem viņiem daudz eh, laika tā vietā, lai viņi nodarbotos ar savu tiešo pienākumu lauksaimniecību. Un tādēļ daudzkārtē ir aicināts vienkāršot KLP politiku. Tomēr es redzu, ka birokrātija tikai palielināsies, un kad runājam par pirmā pīlāra uh, padarīšanu zaļāku, ko jūs ar to domājat? Jūs patiesībā domājat par vairāk pārbaudēm eh, uz vietām, eh, vairāk dokumentācijas. Mēs gribam, lai katra saimniecība tiktu pārbaudīta tikai vienu reizi gadā. Un pat tiesībām. Mums nav nepieciešams vēl papildus procedūras, papildus dokumenti, kas jāaizpilda, un es aicinu jūs to cilvēku vārdā, kuri cenšas ražot pārtiku. Mēs runājam par pārtiks drošumu Eiropā. Ja mēs to gribām, tad ļaujiet lauksaimniekiem ražot pārtiku. Un es gribētu papildināt to, ko teica Lainkungs. Uh, lauksaimnieki Ziemeļīrijā maksā, viņiem ir jāatmaksā 60 miljoni eiro. Un, protams, tās kartes, kas tika sa sagatavotas pirms daudziem gadiem, nav perfektas. Bet es nedomāju, ka tās kartes, kas tika, piemēram, sagatavotas Itālijā vai citur, būtu daudz labāks. Kādēļ izvirzīt tik drakonisks nosacījums un tik drakonisks sods mūsu lauksaimniekiem, kur nevēlas neko vairāk, kā tikai ražot labu pārtiku? Paldies! Komisāra kungs dod jums vārdu, lai atbildētu uz jautājumiem. Priekšsādātāji, dāmas un kungi! Ļaujiet man vispirms atbildēt uz rakstisko jautājumu par KLP vienkāršošanu. Tā ir tēma, par kuru es uh, esmu runājis jau vairākas reizes, kopš esmu kļuvis par komisāru. Tā ir ārkārtīgi būtiska tēma un tā būs milzīga loma KLP pārskatīšanām. Uh, Bet es uh, vēlējos atbildēt uh, uz šo jautājumu, ko tad komisija jau ir darījusi, lai atvieglotu lauksaimnieku dzīvi. Es domāju, saskaņā ar to, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, tas ir skaidrs. Komisija ir daudz darījusi, lai atvieglotu lauksaimnieku dzīvi. 2009. gada martā komisija nāca klajā ar paziņojumu par vienkāršotu kopējo lauksaimniecības politiku. Tajā ir aprakstīts, ko mēs šo gadu laikā esam paveikuši un cik lielā mērā ir samazināts birokrātiskais sloks. Es, protams, ne, nevēlos atkārtot visu, kas ir teikts, kas šajā paziņojumā, bet pieminēšu dažas lietas. 2007. gadā tika pieņemta padomas regula, kur gāja runa par kopējo tirgus organizāciju lauksaimniecības sektorā, un tas nozīmēja milzīgu birokrātijas sloga samazinājumu Eiropas lauksaimniecības likumdošanas jomā. Kopējā tirgus organizācijā tomēr mēs nemēģinājām mainīt politikas pamatnostādnes. Mēs mēģinājām mainīt nosacījumus, lai šī politika būtu vieglāk pārvaldām un lai pa pasākumi būtu vieglāk piemērojami viens no svarīgākajiem uzdevumiem veselības stāvokļa pārbaudē 2009. gadā bija tas, ka mēs um, labāk organizējām tiešos maksājumus, atbalsta maksājumus, un um, man ir jāsaka, ka ir uh, paredzēta programma birokrātiskās logas samazināšana Eiropas Savienībā. Šī šīs programmas rezultātos ir veikts eh, novērtējums, un eh, no tiem izriet, ka birokrātiskais sloks ir samazināts par 36%, un mēs redzam, ka, ka par mērķi bija noteikts to maz, eh, mazināt par 25%. 2009. gada aprīlī dalība valstis ierosināja 39 priekšlikumus, un daļa no tiem 2009. gadā un 2010. gada sākumā jau ir realizēti. Pārējie ir ietilpināti komisijas programmā attiecībā uz tiešajiem maksājumiem. Pašlaik šis dokuments ir iesniegts parlamentam un padomē. Kas attiecās uz otro pīlāru komisijai, uh, Komisija ir um, veikusi pasūtījumu šādu pētīkumu veikšanai, un tur ir runa par lauksaimniecības programmu īstenošanu, par apkārtējās vides pasākumiem un lauksaimniecību, un, um, lauksaimniecību moderna, modernizāciju kā arī kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Es vēlējos jūs informēt arī par to, ka bija programma, kurā lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ierēģi apmeklēja lauksaimniekus. Tas mums ļāva iepazīties ar realitāti uz vietas, lai mēs varētu pieņemt labākus lēmumus. Ot, atbildot uz jautājumu otro daļu, kā tad komisija plāno īstenot um, ietvērtos um, ieteikumus. Mēs uh, dažas lietas jau esam izdarījuši, tomēr mēs uh, veicot uh, šo reformu vēlamies paredzēt pasākumus, kas mazinātu birokrātiju un to, ka nodokļu maksātāji varētu būt droši par to, ka viņu nauda tiek izmantot liederīgi Es labprāt parunātu jums arī par citām lietām, tomēr nu, griezīšos arī pie budžeta kontrolas komitejas locekļiem, kas tiek darīts tur, lai nodrošinātu, ka piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti saprātīgi. Šobrīd mēs um, balstāmies tikai uz padomis pieņemtajām regulām, un um, ļoti bieži tās uh, ir pieņemtas uh, koplēmumā ar parlamentu. Uh, Mēs uh, piemērojam tikai regulas, kuras jau ir pieņemtas. Es varu jums apsolīt, ka mēs uh, neizteiksim nākotnē priekšlikums, kas sarežģīs lietas. Mēs uh, vēlamies, uh, lai pasākumi nodokļu atsāt, ats, maksātāju acīs izskatītos ticamāki, lai tie būtu ticamāki, lai atvieglotu lauksaimniekiem darbu. Un Šo centienu rezultātā daļa lauksaimniecībai paredzēto līdzekļu tiks izmantota resursu saglabāšanai. Es vēlējos jūs informēt arī par to, ka mēs uh, pied, uh, iesniegsim likumdošanas pakotni par KLP pēc 2013. gada, un es gribu jums uh, paskaidrot, ka uh, Šīs pakotnes izstrādāšanā piedalās ļoti augsta līmeņa eksperti arī no dalību valstīm, un tur tiek paredzēta KLP vienkāršošana. Bet, kā jau es teicu, lauksaimnieku, uz lauksaimniekiem uzliktais birokrātiskais sloks nav saistīts tikai ar komisiju. Zināmā mērā tas ir saistīts ar dalību valstīm, kur ir paredzēti atšķirīgi noteikumi Mēs eh, daudz esam darījuši vienkāršošanas labā, un arī dalību valstīm ir jāveic eh, daļa sava darba atbildot uz um, Lajona kunga jautājumu par Skotiju. Arī šeit komisija dara savu darbu. Un uh, par savstarpējās atbilstības neievērošanu ir paredzētas sankcijas un sodi ne tikai Skotijā un Ziemeļīrijā, bet arī visās pārējās dalību valstīs. Ja mēs neievērosim regulas, tad, uh, mēs, uh, tad viņi mums nevarēs uzticēties. Mums ir jāievēro tas, kas ir paredzēts Eiropas likumdošanā. Savstarpējā atbilstība nav kaut kas tāds, ko komisija ir vienkārši izdomājusi. Tas ir paredzēts tiesību aktos. Dalība valstu valdības uh, decembrī saņems arī attiecīgu informāciju par to. Speakers. Paldies komisāru kungam un tagad došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Patreiz uz ekrāna mēs redzām neatbilstošu informāciju, tā kā lūdzu ņemiet to vērā un tagad došu vārdu Dantēna kungām tautas partijas grupas vārdā divas minūtes. Kundzēs atvainojos. Tātad Dantēna kungs. Paldies, paldies priekšsādātāji. Jūs eh, zinat eh, Franciju, un mums ir izteiciens, kurš apraksta to situāciju, kad mēs par kaut ko sapņojam, bet nekad to arī neie, tā arī neieraugam. Es domāju, ka to varētu arī attiecināt uz kopējā lauksaimniecības politiku. Jūs teicāt, ka komisija ir centusies vienkāršot KLP procedūras, bet es gribētu norādīt, ka šai lietai ir divi aspekti. No vienas puses ir pieprasījumi atbalsta saņemšanai, un, protams, šeit ir centieni vienkāršot lietas. To mēs atzīstam, bet ir zināmi ierobežojumi saistībā ar šķērsatbilstību un, un saistībām, kas no tā izriet. Tas ir, ka lauksaimniekiem ir jāatskaitās par ļoti daudzām un dažādām lietām, un ja tiek pieļaut kāda mazākā kļūda atskaitē, ir jāmaksā sots par to, un jāmaksā ir lieli sodi. Es domāju, to vajadzētu mainīt. Jūs iepazīstinājāt ar nākamo KLP un minējāt veselu rindu pasākums, ko varētu ieviest, un kas varētu varbūt novest pie situācijas eh, labākas kontroles, kas eh, varētu palīdzēt eh, lauksaimniekiem. Pagājušajā nedēļā jūs runājāt par to, uh, kas ir jādara dalību valstīm. Jums ir taisnība, komisijas inspektori dodas uz dalību valstīm, uh, viņi apmeklē saimniecības, uh, viņi pārbauda lauksaimniekus, viņi meklē kļūdas, bet vai mēs nevarētu pārtraukt šo kļūdu meklēšanu un uh, drīzāk padarīt šīs inspekcijas par pakalpojumu, nevis par sodu ekspedīcijām. Drīzāk šīs eh, komisijas, šie komisijas pārstāvi varētu sniegt padoms un konsultācijas par to, kā pareizāk un kā labāk piemērot uh, attiecīgās normas. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Kapulas Santaškungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze, komisāra kungs. KLP vienkāršošana ir mērķis, par kuru mēs jau ilgi domājam, bet uh, līdz šim to nav izdevies īstenot par spīti ieguldītajiem pūliņiem. Es vēlos teikt pavisam skaidri, SND grupai vienkāršošana nevar saprast, kā lietu padarīšanu par pārāk vieglām, vai arī to, ka nebūtu kontrola par valsts naudas iztērēšanu. Tā nekādā ziņā nedrīkst uh, izvairīties no caurskatāmības prasības, bet, ja paskatāmies uz KLP pēc 13. gada, ir jāizmanto šī iespēja un jānodrošina caurskatāmība. Ir jāvirzās uz priekšu vienkāršošanas darbā, bet to mēs nevaram darīt, ja ne, nevienkāršosim kalpē arhitektūru. Un tādēļ mūsu grupa atklāti aprīlī dokum publicēja dokumentu, kurā tika teikts, ka ir jāmaina šie divi pil pilāri. Un komisijai būtu jāņem vērā mūsu paziņojumi par šiem diviem pilāriem. Mums ir nepieciešami pareizie kritēriji tiešie maksājumi eh, par pie, piedevu vielām un par atbalstu tālākajiem reģioniem. Un tas bieži vien izraisa situāciju, ka mums nav vienkārši vienotas sistēmas. Mēs visi runājam par vienkāršošanu, bet eh, īsti nezinām, kas ar to ir saistīts un neapzinoties, ka ir jāmaina patreizējā kalpa arhitektūra. Un, manuprāt, jūs jau virzaties šajā virzienā, komisāra kungs, un šis dokuments, ko jūs iesniedzāt, jau konkrētāk runā par šiem jautājumiem. Es ceru, ka jūs palīdzēsiet visiem tiem cilvēkiem piesaistīties, visiem, kas vēlas palīdzēt šajā diskusijai. Paldies, Raimers Skundze, Alda grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi, birokrātijas mazināšana un likumdošanas uh, un regulu vienkāršošana visos Eiropas Savienības politikas jomās ir mūsu parlamentāriešu augstākā prioritāte. Tikai tā mēs varam nodrošināt efektīvu budžeta izlietošanu un um, uzlabojumu mūsu politisko lēmumu akceptēšanu iedzīvotāju vidū. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai KLP vienkāršošanu lauksaimnieki varētu izmant, baudīt tieši. Viņiem būtu jāvar ražot pārtikas produktu, nevis jāraksta grāmatas. Tad, kad uh, maisaimniecības kļūst aizvien nabadzīgākas, mums ir uh, jāgādā par to, lai birokrātijas uh, un pārvaldes iestādes kļūtu uh, mm, kļūtu efektīvākas. Un mums jānodrošina tas, lai sodi būtu samērīgi. Ilgtspējīga un efektīva politika eh, raksturos ar to, ka tā liek vienādu uzsvaru gan uz um, efektīvu, da, efektivitātes veicināšanu, gan sankciju. Ar, tas mums viss ir jāņem vērā, kad uh, mēs um, diskutējam par nākotnes KLP mums ir vēl lielāka uzmanība jāpievērš tam, lai formalitātes un pārbaudes neatkārtotos un nepārklātos. Un uh, tās notiek tikai tad, ja rāda pievienoto vērtību gan pārvaldībai, gan lauksaimniekam. Mums ir jāstrādā vienam otru labā, nevis vienam pret otru. Liels paldies, Smita kungs, uh, zaļo vārdā viena ar pusminūte. Paldies, priekšsādātāji! Uh, zaļo vārdā es uh, vēlētos apsveikt komisāru par to, ka viņš šovakar ir šeit. Vēlos apsveikt arī kolēģis un Ešvorta kungu par sākotnējo rezolūciju, kura ir izraisījusi šo rezolūciju. Bet runājot par 52. un 53. šīs rezolūcijas punktu, mēs uzskatām, ka mums ir grūtības uh, Skotijā. Uh, un visā Eiropā, proti to, kā mūsu lauksaimnieki uztver savstarpējo atbildību. Mums ir nepieciešams skaidri pateikt, ko mēs sagaidam no lauksaimniekiem un kādas būs uh, savstarpējās neatbilstības sekas. Mums ir nepieciešama lielāka sapratne un lielāka elastība, lai arī es augstu novērtēju uh, tas, ko jūs teicāt par regulām. Uh, mums ir jābūt arī izpratnē, ka ir liela starpība starp negadījumu un krāpšanu. Un tad, kad šāda starpība reālajā dzīvē notiek, tad mums tas ir jāsaprot, kas attiecās uz 68. Es lab, punktu. Komisāra kungs, es labprāt gribētu dzirdēt, ko nozīmē triju gadu atbrīvojums no savstarpējās atbildības sankcijām saistībā ar aitu un kāzu elektronisko identifikāciju Skotijā mēs esam paveikuši ļoti daudz, tomēr uh, mēs uh, redzam, ka savstarpējās atbilstības uh, jomā ir vērojami liela trūkuma. Mums ir jābūt elastīgiem, un es vēlētos dzirdēt no jums, ka tas tā arī notiks nākotnē. Paldies, un tagad ECR grupas vārdā Ešvartu kungs. Viena ar pus minūti. Jā, paldies priekšētāji un komisāra kungs. Es sagatavos sākotnējo ziņojumu, un tur es minēju grūtības, kādas ir lauksaimniecības nozarē, un izcēltos veidus, kā KLP būs jāmainās, lai risinātu šīs grūtības. Savā ziņojumā es pievērsu uzmanību tam, ka ļoti daudzas lauksaimniecības nozaras un īpaši dzīvnieku saimniecības nozara ir ļoti lielās grūtībās, un tāpēc tagad ir nepieciešams mazināt gan izmaksu un laika uh, slogu, kas ir uzlikts lauksaimniekiem ar nevajadzīgu un nesamērīgu regulējumu attiecībā uz lauksaimniecības politiku. Es minēju daudz piemērus, kur regulējums un sodi ir nesamērīgi un pat varētu teikt negodīgi. Es runāju par to, ka nepieciešams veikt ietekmes novērtējums, plašāka harmonizācija nepieciešams standartiem un ieteicu, ka pašu regulējums arī varētu tikt veiksmīgi izmantots lauksaimniecībā. Un galvenokārt es aicinu grozīt KLP kultūru. Es, protams, saprotu, ka ir jābūt finanšu integritātei, bet revizijas palāta jau ļoti skaidri pateica, ka pārāk sarežģētība ir tieši problēmas sakne lielākajā daļā gadījumu. Un tā es saprotu, ka pārvaldība un regulējuma uh, tulkojums ir pārāk atšķirīgs dažādās dalībvalstīs. Kopš šī ziņojuma sagatavošanas man ir prieks redzēt, ka vairākas valstu valdības, kā arī vadošās lauksaimniecību organizācijas ir aicinājuši vienkāršot KLP. Un komisāra kungs katrā ziņā, ka tagad runājot par reformām šī politikā, uh, ir īstais brīdis pierādīt, ka mēs varam nākt talkā šai industrijai, nevis to uh, kavēt ar nepiet, nevajadzīgu bi birokrātiju un izmaksām. Es, protams, saprotu visus tos soļus, ko jūs esat spēris, bet, manuprāt, ka manā valstī šie soļi negūst tik labu atzinību. Jā, paldies, teikšu tikai vienai saku priekšsētāji. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mums ir ļoti daudz lūgumu brīvā mikrofona procedūrai, un es pieņemšu pēc iespējas vairāk, bet tad jums būs noteikti jāievēro atvēlētais runas laiks. Citādi mēs līdz pusnaktī nepabeigsim, bet mums tas ir noteikti jāuzspēj. Un tālāk Ferēra kungs divi ar pus minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Maijā mēs nobalsojām par rezolūciju, kas paredz KLP vienkāršošanu, tad mēs vērsām uzmanību uz faktu, ka vienkāršošana nenozīmē to, ka mēs atbalstām tirgus pārvaldības sistēmas mehānismu atcelšanu. Pēc pusgada ir iemesls bažām jo komisijas nesenais paziņojums liecina par to, ka tradicionālās tirgus metodas nedrīkst atcelt un likvidēt, atsaucoties uz nepieciešamību pēc vienkāršošanas. Jo, ja mēs to darīsim, tad mēs intensificēsim uh, vidēja un maza mēroga lauksaimniecību daudzās valstīs. Es domāju, ka drīzāk būtu jāmaina sodu sistēma KLP ietvaros. Un nevajadzētu sodīt lauksaimniekus par tām lietām, par kurām viņi nav atbildīgi. Uh, jo ir daudzas dažādas e, sistēmas, kuras ir ļoti birokrātiskas un sarežģītas. KLP ir nepieciešams pilnībā izmainīt. Ir jāpērēdz arī taisnīgas cenas par lauksaimniecības produktiem. Protams, mums ir dažādi regulējošie instrumenti, kvotas un tā tālāk. Uh, Bet runājot par vienkāršošanu, es domāju, svarīgākais ir nodrošināt tiesības ražot un tiesības uz pārtiku. Tie ir vienkārši principi un varbūt labāk likt tos KLP pamatā lai nebūtu šī nelīdzsvarotība starp ražošanas sistēmām un valstīm nepieciešamajiem produktiem, lai konkurence būtu pienācīga. Mēs nevaram būt ultraliberāli, jo daudz mazie un vidējie lauksaimnieki patreiz piedzīvo smagus laikus, raža ir samazinājusies, cenas krītas un daudzās valstīs kopējais lauksaimniecības ražošanas apjoms ir būtiski samazinājies. Mums ir nepieciešams vienkāršot KLP, tajā pat laikā ir jādomā, kā palīdzēt lauksaimniekiem un kā veicināt lauksaimniecisko ražošanu. Paldies! Nu, tagad TFT grupas vārdā Buftonkungs pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kunze. KLP reformas ziņojums liecina par nepieciešamību vienkāršot to, bet mani uztrauc tas, ka ir neskaidrs uh, darbu grafiks. Un vai mēs tiešām uh, varēsim izvēlēties tos labākos pasākumus? Es domāju, ka vienkāršošana varētu reāli nozīmēt sarežģīšanu. Ziņojumā uh, iet runa par dažāda izmēra saimniecībām, un tur ir teikts, ka KLP diviem pilāriem ir jākoncentrējas uz efektivitāti, bet es domāju, mazo lauksaimniecību intensificēšana varētu novest pie tā, ka vietējie ražotāji attieksies no ražošanas. Un es esmu nobežījies ka par spīti tam, ka ziņojumā tiek runāts par ilgtermiņā pārtikas apgādes drošību, mūsu lauksaimnieku konkurence tiks mazināta. Ziņojumā iet runa par Eiropas eh, ražu, raži, ražošanas potenciāla atjaunošanu un tiek norādīts, ka lauksaimniecības produktu īpatsvars pārtiks ķēdēs samazinājās, kamēr uh, vairumtirdzniecības elementa īpatsvars pieaug. Jāsaka, ka nesenās sarunas ar Merkusūru valstīm ir apdraudējušas mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Mūsu lauksaimniekiem ir jāsaskars ar globālu konkurenci, tajā pat laikā viņiem ir jāatbilst ļoti augstiem uh, vides un uh, veselības standartiem. Mums vajadzētu veicināt mūsu lauksaimnieku konkurēt spēju, nevis tra traucēt tai. Paldies! Un tagad eh, politiskajām partijām nepievienušos eh, deputātu vārdā Norvai kundzei vārds. Niepserūtle. Eiropas Savienība nav ļoti populāra nelielo lauksaimnieku starpā. Tas ir ne tikai tādēļ, ka simtprocentīgi mūsu tirgus bija jāupurē pārtiks produktiem, kas tiek importēti no citām Eiropas valstīm, lai mēs varētu saņemt vienu sīku daļu no subsīdijām, kas tiek piešķirta mūsu lauksaimniekiem. Ir arī birokrātija un citi slogi, kas jānes Ungārijas lauksaimniekiem, un tie ir ļoti augsti šķēršļi viņu priekšā, uh, Tāpat vēlos minēt, ka ir vēl viens būtisks faktors Ungārijā, proti tas ir no komunismu laikiem palikusi tradīcija, ka daži no valsts darbiniekiem uzskata, ka viņu pienākums nav palā, palīdzēt lauksaimniekiem, bet lauksaimnieku pienākums ir palīdzēt viņiem. Un Viņi vēl vairāk apgrūtina lauksaimnieku dzīvi, jo pārslogo lauksaimniekus ar dažādām, eh, dažādiem regulējumiem. Eh, lauksaimnieki visu laiku par to sūdzās, daži no viņiem nesaņēma otrā pilāra ietvara maksājumus, jo viņi, viņiem tagad teica, ka cepumi, ko viņi, ar ko viņi cienāja savus inspektors, tā, par tiem nebija nepieciešamās krītis. Nu, tas bija vienkārši viens paraugs par to, cik ļoti nesamērīgi ir šie šķēršļi lauksaimniekiem. Būtu labi, ja mēs par šādām problēmām varētu runāt ar Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība tieši nodrošina šīs subsīdijas. Ir jāievieš atbilstoša kontrolas sistēma, kur viss šīs problēmas varētu atrisināt. Tālāk individuāli runā un vispirms Nikolēsku kungs divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es vispirms eh, gribētu apsveikt komisijas apņēmību turpināt KLP vienkāršošanu, jo pārmērīgs regulējums nozīmē mazāku funkcionalitāti un zemāku konkurētspēju. Un viens no iemesliem, kādēļ KLP ir jāreformē, ir tādēļ, ka mēs gribam nodrošināt labāku konkurētspēju. Es gribētu runāt par atsevišķiem rezolūcijas aspektiem. Mišels jau runāja par to, ka daudzās valstīs šī likumdošana ir pārspīlēti piemērot. Un es domāju, mums būtu jāsamazina birokrātija ne tikai Eiropas līmenī, bet arī dalību valstīs. Komisija ir paredzējusi ieviest kopīgus noteikums attiecībā uz dokumentiem, kas tiek pieprasīti un attiecībā uz uh, maksimāli pieļaujamo birokrātisko slogu bet tur ir nepieciešams tātad trīs uh, paraksti, ko paredz komisija, bet dalībvalstu administrācijas ir pievienojušas vēl piecu parakstu prasības. Es domāju, ka mums ir arī jādomā par informācijas uzlabošanu atbalsta saņēmējiem. Jo vienkāršošana ir cieši saistīta arī ar caurspīdīgumu un caurskatāmību. Un es gribētu izmantot šo iespēju, komisāra kungs, un, lai norādītu, ka ņemot vērā neseno Eiropas kopienas tiesu lēmumu par lauksaimniecības fondu saņēmējiem. Paldies! Tālāk! Tara Bēles kungs, divas minūtes uh, priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi, arī es uh, vēlētos lai komisija uh, censtos vienkāršot KLP. Tomēr es sev uzdodu jautājumu, kas tad izriet no ziņojuma par administratīvo vienkāršošanu. Mēs uh, dzīvojam laikos, kad uh, ir slikta konjunktūra, tajā skaitā arī lauksaimniecim, un es vēlētos, lai KLP pēc 2013. gada lauksaimniekiem ļautu koncentrēties uz saviem mērķiem, proti ražot kvalitatīvus lauksaimniecības produktus. Uh, lauksaimnieki ir jāiedrošina eh, palielināt ražošanu un mums ir jāsamazina birokrātiskais sloks. 27. dalību valstīs visiem ir jāsaprot, kādi viņiem ir pienākumi un kādas viņiem ir tiesības. Tādējādi KLP kļūs vienkāršāka un tas lauksaimniekiem ir, vajad, lauksaimniekiem ir vajadzīgs pasaulē valdošā konkurence starp lauksaimniekiem pašlaik um, ir visai asa, un mēs esam redzējuši, ka mēs esam piedzīvojuši arī vairākas pārtikas krīzes. Dienvidos notiek cīņa par samērīgu un godīgu atalgojumu, un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir konsultēties ar lauksaimniekiem un pārbaudīt, kādi ir noteikumi konkrētajās dalību valstīs mums ir jāiz, jāpieņem praktiski un īstenojami tiesību akti. Mēs uzskatām, ka vienkāršība ir labākais veids, kā mēs varam izcelties, un es um, aicinātu Eiropas komisiju vadīties pēc šī moto. Un, protams, es uh, uzticot komisijas um, komisāram, lai viņš sasniegtu šo mērķi. Harkins kundze, viena minūte, paldies priekšsādātāji komisāri. Uh, man vissvarīgākais septītajā, eh, septītais punkts šķiet vislabākais un teikts, ka visām nākotnes eh, tiesību aktiem nāks līdz pilns ietekmes novērtējums, ņemot vērā nu, normatīvo administratīvo slogu un nodrošinot, ka jaunie tiesību akti ir proporcionāli sasniedzējumiem mērķiem. Uh, Es gribēju jautāt, vai mums patiešām ir cerība, ka tas tā notiks, un komisāri, vai jūs varat mums apdrošināt, ka šie uh, principi tiks ievēroti strādājot pie KLP pēc 2013. gada? Es uh, vakardien lasīju avīzes, un dažos virsrakstos bija teikts, ka lauksaimniecībā ir jānodrošina pilna izsekojamība, jānodrošina daudzveidība un tā tālāk. Tā ir jārada daudz darba vietu un uh, jārada teritoriālas, sociālas un uh, vides, uh, vidai labvēlīgi apstākļi. Tā ir jārisina tādi jautājumi kā ilgtspējīga zemes apsauku, apsaimniekošana, atjaunojama enerģija uh, un garantēta dzīvnieku labturība. Tā ir jānodrošina savstarpējā atbilstība un tā tālāk. Uh, Tā ir jāņem vērā svārstīgums tirgos, um, tā ir jācīnās ar pārtikas importu no trešajām valstīm, kas uh, tiek ražots ļoti atšķirīgos apstākļos, un tas viss jādara samazināta budžeta apstākļos. Es domāju, uh, jums, um, ka jums uh, nāktos, ka būtu jautājumi arī budžeta kontrolas komitēja. Paldies. Vlasika kungs uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji komisāri, dāmas un kungi! Birokrātiskā sloga mazināšana ir mūsu galvenā prasība. Lauksaimniekiem ir nepieciešams viss iespējamais uh, laiks, lai viņi varētu strādāt uh, un aprūpēt savus uh, ganāmpulkus un sējumus Eiropas komisija ir uzņēmusies vienkāršot kopējo lauksaimniecības politiku 2005. gadā. Administratīvais um, sloks um, ir jāsamazina par 25% līdz 2012. gadam. Mēs, uh, esam, uh, saskat, mēs redzam dažus uh, rezultātus, tomēr mēs redzam, ka starp dažām dalību valstīm joprojām pastāv milzīga splaisas. Uh, Kopējā lauksaimniecības politikai ir nepieciešams elastīgs ietvers. Mums ir jāsamazina riski, lai nodrošinātu īstu reālu daudzveidību. KLP vienkāršoš, vienkāršošanai ir jāsa, jātiek salīdzvarotai ar maksimālu efektivitāti. Doca kundze uz vienu minūtu lūdzu. Um, Paldies, priekšētāji. Man ir prieks redzēt šādu jautājumu un to, ka mēs uh, atgriežamies šie būtiskajām lietām. Pēdējo mēnešu laikā es laukos Ziemeļīrijā tikos ar cilvēkiem, katrā reizē es aicināju minēt galvenās izmaiņas, kas nepieciešams šajā nozarē. Ļoti liela vērība tika pievērsta tam, ka jāmazina birokrātija, tāpat kā jāizvērš no liekām izmaksām un laika tērēšanas. Un tas, cik detalizēti dokumenti ir jāiesniedz, ir rada milzīgu sloku lauksaimniekiem un palielina bažas par iespējamiem draudiem. Nesen es tikos arī ar vietējo grupu priekšstādātājiem, kas īsteno lauka attīstības programmu Ziemeļīrijā. Viņi vaino smagnējo un birokrātisko auditu prasību sistēmu, kādēļ tik daudz cilvēku nepiedalās šajā sistēmā. Es tāpat kā jūs, komisāri, ticu, ka uh, ir nepieciešams saprātīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu, bet šis birokrātiskais sloks kavē šo programmu un neļaus sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kas ir tās mērķis. Paldies, Sārbu kundze, vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšētājs kundze. Komisāra kungs. šeit mēs runājam par KLP vienkāršošanu, bet mūsu lauksaimnieki visu laiku eh, sūdzās par tām administrīvajām problēmām, kurām viņiem ir jāsaskarās, eh, cenšoties saņemt atbalsta maksājumus. Ir jārīkojas ne tikai komisijai, arī valību valstīm ir jādara savs darbs vienkāršošanas lietā. ir svarīgi, lai kopienu tiesību aktu īstenošana dalībvalstīs būtu tāda, ka um, lauksaimnieki nezaudētu drosmi. Ļoti daudz uh, lauksaimnieku nav apmierināti, jo trūkst arī nepieciešamā informācija. Un uh, mūsdienās pat ir ļoti grūti cilvēks paliecināt nodarboties ar lauksaimniecību, jo viņiem nepatīk šis milzīgais birokrātijas līmenis. Un tādēļ es aicinu komisiju turpināt iedrošināt dalībvalstis, lai tās izmantotu pieejamās tehnoloģijas, uh, labākā veidā un informētu lauksaimniekus, sniegtu viņiem atbalstu un mazinātu birokrātijas slogu. Es ceru, ka jaunā KLP būs vienkāršāk un caurskatāmāk. Jā, paldies Malderkungam pusotru minūtu. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Sinds... Paldies priekšsādātājiem. Jau gadiem mēs parlamentā runājam par birokrātijas ma mazināšanu. Komisija radījusi iekšēju darba grupu, kurā ir iekļauti augsti ierēģi, un šiem komisijas pārstāvjiem būtu jāgādā par to, lai regulējums nekļūtu nevadāms. Tomēr mēs redzam, ka līdz šim tas nav izdevies, balstoties uz šī parlamenta uh, Eh, budžeta kontrolas eh, komitejas eh, iniciatīvu balstoties uz Štoiblis kunga ieteikumu, ir izveidota šāda komisija, un vai Eiropas komisija pašlaik varētu pateikt, kura pieeja tad ir vislabākā, vai komisijas iekšējās darba grupas vai Štoibera darba grupas pieeja? kura ir labāka. Un tad uh, par regulējumu to īsteno uh, dalību valstis, bieži vien tās ir vairāk nekā 11 kontrolas institūcijas, un tas ir daudz par daudz. Vai komisija nevar nodrošināt, ka dalību valstis sadarbojas ar privātajām saimniecībām? Mēs redzam, ka šādas kontrolas ļoti bieži vien ir, nav nepieciešamas. Paldies, Cimāns, ka kungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Maijā parlaments pieņēma rezolūciju par KLP vienkāršošanu. Vai komisija var paskaidrot, kādas darbības līdz šim ir veiktas, lai samazinātu Eiropas lauksaimnieku birokrātisko slogu? Komisāra kungs, kā komisija vēlas sekot parlamenta pamatnostādnēm? par KLP vienkāršošanu pirms reformas. Lauksaimnieki prasīja, lai tā tiktu vienkāršota, un daudzās uh, Eiropas valstīs lauksaimniekiem nākas saskarties ar papildu prasībām. Mēs um, esam runājuši par daudziem cilvēkiem, ar to mēs esam lasījuši arī Ešvarta konga ziņojumu, un mēs nevaram pieļaut, ka birokrātija iznīcina lauksaimniecību. Mēs nedrīkstam radīt jaunas barjeras. Tikā, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātājs komisāri, dāmas un kungi. FAO pagājušajā nedēļā publicēja ziņojumu, kurā skaidri tika parādīts, ka cilvēce ir pietuvojusies bīstami tu uh, vispasaules pārtiks krīzei, un tādējādi lauksaimnieki tiek aicināti uh, palielināt savas ražošanas jaudas, it īpaši um, uh, kukurūz, kukurūzai. Jāsaka, ka pagaidām mums rezervē ir pietiekam daudz pārtiks krājumu, un pagaidām mēs varam apmierināt uh, savas vajadzības, bet es domāju, ka mums vajadzētu tiekties uz lauksaimnieciskās ražošanas jaudu palielināšanu. Un tas attiecās ne tikai uz um, atbalstu, uz tiešajiem maksājumiem un uz subsīdijām, bet mums ir jānodrošina arī tas, lai uh, tirgu varētu ienākt arī mazo lauku saimniecību ražojumi, un tam ir nepieciešams samazināt birokrātisko slogu. Mums ir jāraugās, uh, lai lauksaimniekiem būtu pieejami arī kredīti uz izdevīgiem nosacījumiem un ar uh, pēc iespējas iespējas mazākiem procentiem. Tāpat būtu jādomā par PVN likuma samazināšanas produktiem. Paldies! Un tagad es mēģināšu vienoties ar jums. Es esmu saņēmusi deviņus lūgumus uh, brīvā mikrofona procedūrai. Man būtu jādod iespēja tikai pieciem. Es došu iespēju izteikties visiem deviņiem, bet lūdzu izsakieties tikai vienu minūti, jo mums šovakar vēl ir jātiek mājās. Kalanāskie kungs vispirms. Paldies priekšsēdētājs kundze, uh, komisāra kungs. Uh, komisijas paziņojumā par KLP nākotne tiek aicināts vienkāršot to pēc parlamenta rekomendācijām, kas iekļautas māja rezolūcijā. Birokrātiskais sloks ir jāsamazina, jo tas palīdzēs lauksaimniekiem strādāt efektīvāk un vieglāk piekļūt uh, fondiem. Tādējādi tiks uzlabota pārtiks drošība un eh, nozares konkurētspēja. Bet mums ir jāraukās, lai šī vienkāršošana notiktu ne tikai Eiropas līmenī, bet arī dalību valstu līmenī. Mums ir jāraukās, lai eh, šī mūsu vēlme realizētos un lai vienkāršošana samazinātu administratīvās izmaksas. Paldies, Hofman kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kolēģi. Ir ārkārtīgi bīstami runāt par birokratizēšanu, jo mēs redzam, ka šeit lode bieži vien aiziet rikošetā un uh, viss pavēršās pretēji. Tāpēc, komisāra kungs, es pateicos jums par to, ka jūs esat paredzējuši KLP vienkāršošanā birokrātiskās loga mažināšanu īpaši mazajiem uzņēmumiem, un es domāju, ka tas ir. Uh, izdarāms, jo lauksaimniecības uh, vi, vidas uh, programmā mēs uh, paredzam aizvien jaunas birokrātiskos slēģus, kas ir slogus, kas ir neprāts. Mums būtu jāspēr vēl vairāk soļu, lai paredzētu birokrātiskā sloga atvieglošanu mazajiem uzņēmumiem un nepazaudētu no acīm mērķi, kurš ir jāievēro galu galā. Mēs vēlamies KLP un uh, mēs vēlamies ziedotas, uh, redzēt ziedošas pļavas, nevis papīra kaudzes uz um, rakstām galdiem Elvisa kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, uh, komisāra kungs, dārgie kolēģi, vispārīgie principi, saskaņā ar kuriem darbojās kopējā lauksaimniecības politika, mūsos ir radījusi cerību nākotnē, arī runājot par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Un tā ir cerība, kura pašlaik ir konkrēti jārealizē, vienkāršojot KLP ir nepieciešams, uh, lai birokrātiskās procedūras kļūtu vienkāršākas un lau, lauksaimnieki varētu darīt savu darbu un uh, pavadītu mazāk uh, laika un tērētu mazāk naudas birokrātiskām procedūrām. Turklāt ir jāatzīst, ka daudzi mazie uzņēmumi varētu uh, iegūt no vienkāršotas sistēmas. Es domāju, ka komisijai vajadzētu uh, spērt zināms, spērt zināms sošajā virzienā. Jā, paldies, paldies komisaram par patieso vēlmi īstenot šo politiku vienkāršošanai, lai gan neesmu saticis nevienu lauksaimnieku, kurš aicinātu vienkāršot kalpē, viņš vienkāršās, lai būtu mazāk pārbaužu un vieglāk būtu rīkoties. Vēlos atkārtot to, ko teicu ceturtdien. Mēs paši sev muļķojam, ja mēs uzskatām, ka varam uh, padarīt zaļāku pirmo pīlāru, mēs palielināsim šķērs atbilstību, mēs sūtīsim cilvēkus pārbaudīt lauksaimniecības un mēs nepanāksim vienkāršošanu. Un es to varētu nosaukt par green tape, un tas ir tikpat grūti kā red tape. Es saprotu, ka jūs uh, zinat šo komentāru. Un ir arī problēmas ar uzticamību Eiropas Savienībai, jo lauksaimnieki redz, ka bankām viss tiek piedots, bet viņiem tiek pārmests par 100 eiro. Ir ļoti daudz kontroļu lauksaimniekiem, mazumtirgotāji un komisija un tā tālāk. Un jūs te baidaties no budžeta kontrols un uh, lauksaimnieki baidās no inspekcijām un arī nu, dalībvalsts baidās. Mums jāizvairās no šādas baļu kultūras pastāvēšanas. Paldies, Jeski kungs, lūdzu. Podstawowym elementem systemu zarządzania WPR jest kontrola pamata elements, lai pārvaldītu KLP, ir kontrola uzraudzību un izmaksas, lai izveidot šādu administratīvo sistēmu, tas ir liels sloks dalību valstu budžetos. Balstoties uz mums esošo pieredzi, mēs varam teikt, ka kriterijas piekļuvējas sistēmai un ieviestās izmaiņas, tas rada ļoti liels grūtības gan lauksaimniekiem, gan valdībām. Uh, lauksaimniecības politikai ir jābūt saprotamai gan lauksaimniekiem, gan nodokļu maksātājiem, un bez papildus vienkāršošanas tas vienkārši neiespējams. Katru reizi, kad mēs cenšamies īstenot kādas reformas KLP, mēs pievienojam vēl vienu birokrātijas slāni. Tādēļ es aicinu dalību valstis nepievienot papildus prasības. Nākotnē es ieteiktu, ka iesniegums attiecās uz visu maksājumu periodu, tātad septiņa gadu periodu ar iespējām iesniegt grozījumus. Paldies priekšstādātāji, godātais komisāra kungs. KLP ir kļūsi par ārkārtīgi komplicētu pārbaužu un kontroļu mehānismu izmaksas, eh, ru, ru, šeit rodas milzīgas izmaksas, un tas, ko ierēģi prasa no lauksaimniekiem, ir atkarīgs no prasībām, tomēr tās tiek izstrādātas Briseles ierēģu kabinetos. Eiropas lauksaimniecības produktu tirgus uh, probl uh, problemātikai tas ir uh, radījis uh, milzīgus sarežģījumus, īpaši jaunajās dalību valstīs. Tāpēc ir nepieciešams vienkāršot un pārstrādāt KLP mehānismus. Mums ir nepieciešams modernāks un, nepieciešams modernāks un labāks regulējums visiem. Komisāra kungs, es esmu pārliecināts, ka uh, Eiropas parlaments varētu būt jums noderīgs šajā darbā. Kēlī kungs, vienu minūtu lūdzu. Eh, Priekšsēdētājs kundze, paldies. Es pilnībā piekrītu šim priekšlikumam vienkāršot KLP, un es pilnībā arī piekrītu komisāru paustajam. Un jo ātrāk šīs rekomendācijas tiks ieviests, jo labāk. Un mums ir jābalstās uz uzticību un atbalstu, nevis pārbaudēm un inspekcijām, jo kurš gan labāk zina, kā saimniekot, nekā paši lauksaimnieki. Uh, jo, protams, ir jāraugās, lai tiktu ievērot vismaz pamatnosacījumi. Un uzsvers ir jāliek uz to, ka lauksaimniekiem tomēr ir lielākā daļa laika jāpavada eh, saimniecībā, ražojot pārtiku, nevis aizpildot formas. Paldies, Lavijā kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Diemžēl katru gadu Eiropas revīzijas palātas ziņojumā mēs konstatējam, ka KLP atvēlētā nauda netiek izmantota korekti un caurskatāmi. Tieši tādēļ mums ir jāraugās uz diviem iespējamiem scenārijiem. Uh, Pirmkārt, ir jākontrolē un jāraugās, lai Eiropas nodokļu maksātāja nauda tiek izmantota labāk un pareizāk, bet no otras puses uh, Eh, ir jā, jāņem vērā eh, prasība vienkāršot lauksaimnieku dzīvi, jo viņi eh, vēlas vairāk laika veltīt tīrumu aršanai un lopu audzēšanai, nevis dažādu formu aizpildīšanai. Mēs uzskatām, ka visas lauka attīstības iniciatīvas, ko realizē valstu valdības un reģionu pārvaldu struktūras, nevienmēr vienkāršo situāciju, bet tikai uh, vēl uzliek papildus birokrātisko slogu. Mēs uzskatām, ka komisijai būtu jāpiedāvā labākās prakses piemēri šai sakarā. Paldies! Un vispēcot, Stojanov kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Like cik daudz nebūtu izdarīts, tas nav bijis pietiekami. Tādēļ mēs šodien par šo jautājumu runājam. Es gribētu runāt par sociālo aspektu, jo, kad ražotāji um, sagatavo savus projektus, tad viņi ņem kredītus, viņiem ir jānodrošina ķīles, un beigās viņi bankrotē un viņu pastāvēšana tiek apdraudēta, jo regulā, piemēram, teksts ir bijis neskaidrs un, kā jūs zinat, Bulgārija tiek ļoti stingri uzraudzīta, tāpēc tā dod priekšroku projektu noraidīšanā, lai vēlāk nebūtu jā jāuzklaus kritika. Un, protams, es saprotu, ir ja nepieciešama kontrola, bet tajā pat laikā kontrola nedrīkst būt pārmērīga. Paldies! Vārds komisāra kungam lūdzu. Jā, paldies. No vienas puses man prieks eh, redzēt, ka tik daudz cilvēku vēlas runāt par KLP vienkāršošanu. Manuprāt, eh, ir ļoti labi, ka mēs zinām, ko mēs vēlamies. Un tas jau ir arī atspoguļots mūsu tiesību aktos. Un, lai to saktotu, ir priekšlikumi parlamentā un padomē un tādēļ man ir liela cerība, ka mēs strādāsim kopā pie šīs likumdošanas pakotnes, un tā būs pietiekami vienkārša, un tas, ko mēs vēlamies, un mēs izvairīsimies no izņēmumiem un pielikumiem. Un tad uh, komisijas uh, atbildība ir iet uz fermām un visu pārbaudīt. Jo mēs esam atbildīgi jūsu priekšā par uh, attiecīgu saprātīgu uh, valstu līdzekļu izmantošanu. Es neuzskatu, ka KLP liedz uh, lauksamniekiem darboties, daudzkārt tieši KLP palīdz viņiem uh, viņu darbā. Bet runājot par finansējumu no valsts, ir, ir visiem jābūt pilnīgi skaidram, kā tas tiek izmantots. Eiropas tiesību aktos, kas ir atspoguļot arī lauksemniecības nosacījumos. Iespējams, lauksemniecība ir viens no ekonomiskajām nozarēm, kur KLP tiesību aktu tiek pārbaudīti arī praksē. Es nezinu, vai ir citas nozars, kur tā tā notiek Eiropas līmenī. Un noteikumi, par ko mēs runājam, atspoguļo Eiropas tiesību aktus, kas jau ir spēkā. Šīs pārbaudas tātad lauksaimniecībās. Šīs tiesību akti par dzīvnieku labturību, par uh, vidas prasībām, tā ir tā sarežģītā daļa. Ja procedūras par uh, mērījumu izdarīšanu vietās, kur tiek piešķirt finansiāla atbalsta palīdzība. Nu, tad es varu piekrist, piekrist, ka par tiesību aktiem, kā tas tiek atspoguļos praksē, ir vēl šis tas jādara, lai lauksainiekiem būtu skaidrāk, ko no viņiem prasa. Bet par konkrētiem pasākumiem arī ir jārunā pilnīgi skaidri. Ja mēs vēlamies konkrētus pasākumus, kas ņem vērā attiecīgu reģionu specifisko raksturu, tad ir jāveic konkrēts pārbaudas, citādi mēs zaudējam savu uzticamību. Es piekrītu Santuskunam, ka mums ir jāvienkāršo cik vien ir iespējams, bet es nevēlētos iet tik tālu, ka mēs vairs nespēsim pareizi pārvaldīt uh, tos līdzekļus, kas tiek piešķirti KLP. Un es ceru, ka šis budžets būs tikpat konsekvents arī nākotnē, un tas būs atkarīgs no mūsu spējas būt atbaldīgiem, uh, izmantojot naudas līdzekļus. Tālāk runājot par caurskatāmību, ir uh, Eiropas tiesas lēmums, un ņemot vērā šo tiesas nolēmumu, e, spēkā esošais regulējums tiks pielāgots, lai e, ņemtu vērā Eiropas kopienu tiesas izdarīto nolēmumu. Es vēlētos tagad likt punktu, bet es varu garantēt, ka es e, turpināšu strādāt un pieņemšu lēmumus, kas nepieciešami, lai vienkāršotu KLP vai vismaz nepadarītu to sarežģītāku. Bet vēlos atkārtot, tas mums ir jādara kopā. Tas ir darbs, kas ir jādara kopā ar dalību valstīm, jo es jau runāju par to, ko mēs esam darījuši, lai mazinātu birokrātiju attiecībā uz to, ko komisija prasa no dalībvalstīm, bet es vēlos atkārtot, ka KLP pārvaldība ir dalīta starp dalībvalstīm un tas, kas notiek eh, iekuvēja pusē, atkarīgs no tā, ka valstis skaidro Eiropas Savienības tiesību aktus. Protams, pamatnostādnes ir noderīga, noderīga lieta, un mēs pie tā strādāsim. Uh, bet centīsimies pēc iespējas skaidrāk un vienkāršāk runāt par KLP ar mūsu 27 dalību valstīm un uh, runājot par koplēmumu arī jums kopā ar padomi ir kopīga atbildība, un es esmu pārliecināts, ka mēs kopā ļoti labi sadarbosimies. Paldies komisāru kungam! Debates noslēgtas, un tagad mēs pārējām pie nākamā punkta darbu kārtībā. Tas ir jautājums, uz kur jāatbild mutiski par situāciju biškopības nozerē. Un es vispirms vēršos pie autora De Castro,